situāciju, kur ieguvējs būs abas puses - gan Mauritānija, gan Eiropas Savienība. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšādātais. Paldies, komisārs kundze, līdz ar to debats ir nos, noslēgušās. Un, nākam, un balsošana notiks nākamajā plenārsēsijā. Tālāk Nākamais darba kārtības jautājums ir vēl viens mutiskais jautājums komisijai par Eiropas, strat Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz Atlantijas okeāna reģionu, un tāpēc eh, jums tūlīt arī atkal došu vārdu. Kadek kungs, jūs vēlaties izteikties? Pāris sekundes, lūdzu. Vai jūs vēlaties izteikties, kundze? Kundze atvainojas, acīm redzot, vēlējās pilīties brīvā mikrofona procedūrā. Priekšsādātāja, godātais komisārs, komisārs kundze, godātie kolēģi. Paldies Damanekī kundzei, ka viņi varēja ierasties šovakar, lai atbildētu uz šo mutisko jautājumu par stratēģiju Atlantijas okeāna reģionam. 2010. gadā padomu komisija lūdz izstrādāt Eiropas stratēģiju Atlantijas reģionam līdz 2011. gadam ar vairākiem kolēģiem kopā. Mēs uzņēmāmies iniciatīvu uz, uzdodot šo mutisko jautājumu komisijai. Šis mut, šo mutisko jautājumu parāstīja vairāk kā 50 deputāti no visām politiskajām grupām un tāpēc viņiem pateicos par atbalstu. Rezolūcija arī tāpat tiks iesniegta attīstības uh, komitejā. Uh, Gribu pateikties koordinatoriem no, politi no dažādām politiskajām grupām par sadarbību šai ziņā, un tā visa rezultātā mums ir izdevies panākt plašu vienprātību. Gribu tāpēc arī pateikties kolēģiem, kas ir ļāvuši šo tekstu bagātināt, uzlabot ar saviem grozījumiem. Atlantijas reģionu raksturo īpašas, eh, īpašas iezīmes. Un te es domāju taisni par kuģniecību, tad arī tra kuģniecības transports, zveja un tā tālāk. Turklāt tā ir arī telpa, kas ir ļoti, ar ļoti delikātu eh, ekoloģisko vidi. Tā ir noteikti jāsaglabā. Nu, Un tā visa rezultātā, jāsaka, šis reģions ļoti pakļauts arī klimatiskajām pārmaiņām. Turklāt tā ir perifēra vide Eiropai, un līdz ar to tā ir grūtības ar piekļuvi, eh, nodrošinot eh, saikni starp dažādiem reģioniem. Šīs iezīmes līdz ar to tālāk iezīmē to problemātiku, kas ir nacionāls pēc sava rakstura, un eh, kas līdz ar to ir jārisina Eiropas Savienības līmenī. Parlamenta vēl, parlamenta līdz ar to vēlas komisi, lūgt komisiju, lai tas nākot klājā ar stratēģiju Atlantijas reģionā un izstrādāto integrētā vendā, ņemot vērā visas kuģniecības un teritoriālās problēmas. Kuģniecība, protams, pilnīgi noteikti ir pats svarīgākā, jo Atlantijas reģions, protams, ir saistīts tieši ar jūras ūdeņiem, ar okeānu. Bet teritoriālā dimensija šai stratēģijai arī nenoliedzami ir svarīga. Te mēs runājam par šiem mazajām salām, atsevišķām lauku reģioniem, ur urbāniem reģioniem, kas eh, atrodas šajos attālinātajos reģionos. Atlantijas reģ reģiona stratēģija līdz ar to ir jāintegrē teritoriālajās struktūrās, kohēzijas struktūrās un jāvieto, jāveido integrēta transversāla un transsektorāla pieeja, tā lai pēc iespējas labāk nodrošinātu koordinācijas starp dažādām politikām, dažādos pārvaldības līmeņos un ņemot vērā šos, šo īpašo raksturu līmeni lielumu, kas eh, pieder šim reģionam. Turklāt jāņem vērā arī atsevišķie papildus pievienotie baseini, kas atrodas pie Atlantijas, eh, un es runāju par Mikronēziju. Tāpat jāņem vērā arī šī stratēģijas ārējā dimensija, īpaši drošības un kuģniecības uzraudzības jomā, tāpat arī runājot par tirdzniecības attiecībām. Atlantijas stratēģijā jānodrošina atbilstīga koordinācija starp visa veida iesaistas instrumentiem un jādomā arī par Eiropas Savienības stratēģiju 2020. gadam. Mēs nerunājam šeit par lielākiem izdevumiem, bet drīzāk par efektīvākiem izdevumiem, padarot šo telpu par tādu efektīvu sadarbības telpu. Šai stratēģijai tāpēc jābūt ļoti labi formulētai, tajā, kā jau teicu, jāiekļaut teritoriālā stratēģija, integrēta politika ir jāmeklē sinerģijas ar citām politikām, kā piemēram Transeiropas transporta tīklu politika, kopējo zivsemnicības politiku, turismu politiku, vidas aizsardzības politiku, enerģētikas politiku un eh, turklāt arī pētniecības pamatprogrammu. Šai stratēģijai eh, ir eh, jāstājas spēkā jau no 2014. gada un līdz ar to tā jākļūst par daļu no kopējā nākamā plānošanas perioda. Teritoriālai dimensijai šai stratēģijā ir jātiek vēstai uz, uz kohēzijas izlīdzsvarotību un jāņem vērā visi šīs, šie mazie enklāvi, kas, enklāvi, kas atrodas uh, Atlantijas okeānā. Ir jāveido atbilstīgi transporta un sadarbības sistēma, piemēram, saiknes starp ziemeļiem un dienvediem šai e, teritorijā. Jāveido šie jūras, e, jūras ceļi līdz pat, e, līdz pat Skotijai. Ir jāveido transports infrastruktūra, tāpat arī no rietumiem uz austrumiem. Nu, līdzīgā veidā, kā mēs veidojam arī šo dzelzceļa līnijas, ātru gaidu celteņu līnijas. Tāpēc jādod, jānosaka arī prioritātes atsevišķiem konkrētiem pasākumiem, kas e, iekļautos 2013. gada tālākajās politikās. Un tāpēc ir jā, jāapzina visi, visi interesētās puses, visi lokālie operatori, starptautiskie operatori tāpat arī. Uh, Tāpat arī vietējās pašvaldības varas iestājums. Vigalgla visām interesām pusēm šajā procesā jāiesaistās šai politikai, jātop definētāji tieši ņemot vērā visus šos viedokļus. Te jānotiek vienprātīgi. Teritoriālā sadarbība var būt ļoti interesants instruments, kas ļautu varbūt nodrošināt šo kopējo Atlantijas reģiona sadarbību. Nu, lūk, tā pāris vārdos pastāstīju jums savu viedokli par šo stratēģiju. Mēs pilnīgi noteikti ar nepacietību gaidīsim tālāk informāciju no komisijas puses un ceram, ka tas būs ļoti nāks, tā nāks kļā ar ļoti konkrētiem, pragmatiskiem priekšlikumiem. Un komisārs kundze, varbūt jūs varētu pastāstīt mums, kādas tad ir komisijas prioritātes, kāds ir komisijas domas par šīs stratēģijas tālāk izstrādu un, nu, ko jūs domājat, lūk, arī par parlamentu priekšlikumiem. Paldies priekšādātāji, jo, nu, labāk tomēr, nu, vēlreiz to mums pastāstīšu, ir lieliski, ka spriežam par šiem jautājumiem tieši Strasbūrā. Mrs. Damanaki, you have the floor. Damanaki, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Kadai kungam par šo lielisko iniciatīvu. Es arī atbalstu viņa idejas. Es arī gribētu pateikties parlamentu deputātiem, tie, kas ir parakstījušies zem šī jautājuma, uz kur jāatbild mutiski. Tagad mēs strādājam pie Eiropas stratēģijas Atlantijas reģionam. Gribētu jums teikt, ka esmu apņēmības pilna nākt klajā ar mētiecīgu stratēģiju, lai sakārtotu jūras lietas darba kārtības galvgalī. Es eh, zinu, ka šajā reģionā ir milzīgi daudz interesēto pušu, ir dažādi attīstības aspekti. Es esmu kontaktā kontaktējusies ar visām interesētām pusēm, esmu runājis ar ekonomisko sektoru pārstāvjiem, ar reģionālām iestādēm un esmu mudinājusi viņus atbalstīt stratēģiju. Jau šobrīd šis atbalsts ir jūtams arī tad, kad stratēģija tiek izstrādāta. Es turpināšu strādāt ar ieinteresētajām pusēm, lai visas puses būtu iesaistīts stratēģijas pieņemšanas procedūrā. Un tas ir ļoti svarīgi, lai stratēģija arī veiksmīgi darbotos. Mēs izvērsām konsultācijas ar sabiedrību, sabiedrisko apspriešanu. Un ko mēs redzējām? Mēs konstatējām, ka eksistē Atlantijas identitāte. Apspriešanā parādījās arī tas, ka iecēlās puses atbalsta tādu pieeju, kur tiek ņemta uh, vērā geogrāfiska, ekonomiskā uh, un cita specifika. Puses atbalsta arī uh, strādāt Eh, kopā ar eh, citām valstīm teritorijas eh, plānošanas, jūras uzraudzības, jūras stratēģijas ietvara īstenošana. Tad pēc apspriešanas mēs esam saņēmuši ļoti daudz informācijas, kas palīdzēs mums identificēt prioritātes reģionālās attīstības jomā, un mēs arī izmantosim to savos zinātniskajos meklējumos. Atlantijas stratēģijā būs minēta noteiktas politiskās prioritātes, būs iesaistīti visi ar jūru saistītie sektori, un galvenā prioritāte ir radīt darba vietas. Darba vietu radīšanai būs nepieciešama arī līdzdalība no dalībvalstu puses, un arī perifēro jūras reģionu konference, tur piedalīsies Atlantijas reģionu konference un arī nozaru pārstāvi arī Eiropas parlamenta deputāti varētu palīdzēt runājot ar saviem vēlētājiem. Tas būtu ļoti noderīgi. Tāms un kungi, lai nodrošinātu maksimālu atpazīstamību šai stratēģijai, es gribētu teikt, ka mēs šo stratēģiju varētu pieņemt pēc diskusijām par zivsaimniecības politikas reformu. Tādā veidā šī iniciatīva tiks izcelta, un tad mēs varēsim arī iekļaut reģionālo dimensiju jaunajā reformētajā kopīgajā zivsaimniecības politikā. Un Eiropas parlamenta viedoklis šai ziņā ir jāņem vērā, un es uzskatu, ka Atlantijas stratēģija vispirms uh, palīdzēs veidot ilgspējīgu attīstību darba vietas atbalstu caur zinātnes eh, programmu. Tad mēs varēsim arī panākt dzīvsaimniecības politikas mērķus, un treškārt varēsim arī nodrošināt attiecīgu pienācīgu vīdes aizsardzību, un jūras ekonomika tiks attīstīta ilgspējīgā veidā šajā ļoti svarīgajā reģionā. Paldies, komisārs kundze! Van Nesteroja kungs lūdzu divas minūtes. Voorzitter, ik kādai. Priekšsēdētāja kungs. Paldies eh, Kadek eh, kungam par iniciatīvu. Tā ir patiešām īstajā laikā un īstajā vietā. Paldies, komisāris kundze, arī jums par jūsu iniciatīvu saistībā ar maritīmo stratēģiju. Kad es eh, detalizēti pievēršos dokumentam, tad es konstatēju, ka te runa galvenokārt ir par tām lietām, kuras mēs kopīgi varam vērst labākas. Mēs negribam radīt jaunas struktūras. Būtībā ir tā, ka piekrastas reģioniem dalību valstīs un starp dalību valstīm vajadzētu rūpēties par to, lai tiek nodrošināta politiska pieeja. Mums nevajag jaunu līmeni starp Eiropas komisiju, parlamentu un dalību valstīm. Es domāju, ka šī ir ļoti nozīmīga piezīme, ko es gribu izteikt no sākuma. Ja mēs paskatāmies, ko mums vajadzētu maritīmajā politikā apvienot, satiksme, e, jauni satiksmes līdzekļi, vide, ekonomika. Jūs runājāt arī par ilgtspējīgu attīstību Eiropas 2020 ietvaros, tad es domāju arī par energopolitikas izaicinājumiem. Eh, ja mēs aptveram visas šīs jomas, eh, tad mm, mēs redzam, ka Atlantikas eh, reģions mums ir jāatbalsta, ņemot vērā ar to saistītās iespējas. Uh, Es esmu deputāts no Nīderlandes. Mums ir Baltijas jūras stratēģija, mums ir Atlantijas arka un mums ir arī Donavas reģions. Tātad kā mums vēl uh, Nīderlande, Norvēģija, Ziemeļjūra, tāpēc arī vēl Vācijas gabaliņš. Tāpēc mans jautājums komisārei, ja mēs uh, geogrāfiski gribam strādāt ar makro reģioniem, uh, eh, vai nākamais solis nebūtu piemērots, lai ņemtu vērā iztrūkstošās daļas? Uh, Nedēļas eh, no, eh, nogalē sat, eh, sanāks kopā Ziemeļjūras padome. Varbūt jūs par to arī varētu ko pateikt. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad Kortes Lastrā viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze. Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģija jau ir iedvesmojusi citus reģionus, piemēram, Donavas reģionu. Uh, Arī Atlantijas e, zonā ir reģioni, kur es gribētu runāt par sava reģiona kantābras e, aktīvo jomu. Kopš 1989. gada e, šie reģioni sadarbojas perifēro jūras reģionu konferences ietvaros ar mērķi sadarboties kopīgo interešu sfērās. Komisāris kundze ir pēdējais laiks izstrādāt stratēģiju Atlantijas reģionam. Tā ir stratēģija, lai vietā, tāpat kā Eiropas 2020 stratēģija nodrošinātu klimata aizsardzību un ilgtspējību reģionālo attīstību, lai palīdzētu sabiedrībai izaugt atbildības pilnai, lai skartu visas jomas, uzlabojot arī jūras satiksmi lai aizsargātu mūsu sabiedrību un reģionus, attīstot jaunus maršrutus, jūras ceļus. Tāpat nepieciešams uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un sadarbojoties arī daudzos citos aspektos. E, Konfer es pateicos konferencē par ieguldīto darbu. E, protams, e, tā apvieno spēkus ekonomikas krīzē, lai Eh, iestātos par klimata interesēm. Šī stratēģija ir svarīga Atlantijas reģioniem, ne tikai Atlantijas piekrastes valstīm, bet visām Eiropas Savienībai. Paldies! Priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze, eh, cienījamie kolēģi. Baltijas jūras stratēģija bija ievads Donavas stratēģiju, kuru šogad eh, mēs pārunājam parlamentā šogad, pagājušajā gadā bija otrais solis un tagad eh, Atlantijas reģions. ALDE frakcija atbalsta šo makroreģionālo pieeju, tā aktīvi piedalījās eh, tēmatiskajā izstrādē. Protams, ka te ir runa par jūras lietām, par uzlabotu vidas aizsardzību, par zvejniecību un par daudz ko vairāk, it īpaši par trīs pīlāriem - dalību valstu sadarbību, lai labāk izmantotu sinerģiju enerģijas. Atlantija saista arī Eiropas Savienības dalību valstis un reģionus, kas atrodas pie Atlantijas ar transatlantiskajiem partneriem un citām kaimiņu valstīm, piemēram, Norvēģiju, Islandi, Kanādu un ASV. Un, protams, runa ir arī uh, apvienot, uh, sasaistīt iesaistītās puses reģionos. Uh, Mums vajadzētu pievērst īpašu uzmanību pilsētām un pašvaldībām, eh, dalību valstu reģioniem un pilsoniskai sabiedrībai, kā arī uzņēmējiem. Mums ir viņi jāsavērt kopā, lai visas iesaistītos puses aktīvi veidotu makro reģionālo stratēģiju. Mums nav jārada jaunas institūcijas, nav jārada jaunas iestādes. Mums ir jāizmanto tie līdzekļi, kas ir, bet tieši eh, šajos līdzekļos līdzekļos ir ietvertas neizmantotas sinerģijas un iespējas, pamatojoties uz kurām mēs varam veikt jaunus uzdevumus. Tāpēc arī ALDE grupas skatījumā ir ārkārtīgi nepieciešams to darīt. Galu galā ir skarta startautiskā tirdzniecība. Preces e, Eiropas Savienībā nonāk pa Atlantijas ceļiem ir nepieciešama ekoloģiskā ilgtspējīga, ir nepieciešams pievērst vērību izaivielu rezervēm Atlantijā, bet bet galvenais ir ilgtspējīga vides aizsardzība. Tāpēc mēs aicinām komisiju pēc iespējas ātrāk izstrādāt pilnīgu stratēģiju. Paldies! Paldies, uh, Levinas kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Jau ilgu laiku mūsu jūras neviens tā īsti kā nepārvalda. Šeit valda dažādas intereses. Dažkārt mēs akcentējam turismu, citreiz zveju, citreiz transportu. Reģionālā stratēģijas, vai tā ir Atlantijas stratēģija, vai arī Baltijas jūras stratēģija, tam ir jākļūst par tādu kā instrumentu, kas palīdz koordinēt mūsu, mūsu mērķu virzienā. Dažas politikas parasti tiek izlēmtas Eiropas Savienības līmenī, bet atsevišķas politikas, piemēram, vidas politika ir dalībvalstu ziņā. Tāpēc integrētā jūras politika ir ar ļoti svarīgu lomu. Šeit mēs runājam par jūras teritorijas plānošanu, šeit ir galvenās prioritātes, atsevišķi mērķi, kas ir jārespektē politiķiem. Arī sadarbība Atlantijas reģionā starp valstīm ir ļoti svarīga lai samazinātu uh, plasmasas atkritumus mikroskopisko daudzumu, attiecīgi arī kontrolējot ne tikai atkritumu, bet arī līdz ar to zivsēmniecības jomu un arī vides status. Tā kontrola ir svarīga, jo no tā iegūs visi, tāpēc ir nepieciešams runāt par zvēju un arī par citām nozarēm. <coughs> Šai stratēģijai tāpēc jābūt tādai visaptverošai. Paldies, Vlasaka kungs, divas minūtes. Panie predsedājīcī, paņi komisārsko, dāmi jā pānovē. Priekšsēdētāji kungs, komisārs kundze. Mēs jau redzējām, ka Baltijas jūras stratēģija ir kļūst par iedvesmas savotu arī citu reģionu plānošanā. Tālāk mums bija Donavas stratēģija, un tagad mēs jau runājam par Eiropas stratēģiju Atlantijas reģionam. Atlantijas reģions ir ļoti īpašs. Eiropas Savienība jau ilgu laiku ir raudzījusies Atlantijas virzienā, cenšoties nodrošināt valstu sadarbību šajā reģionā. Interreg 3B programma bija domāta šim reģionam. Te bija arī trešā mērķa ietvaros eh, sadarbības programma Galvenais ir mērķis ir pārvērst reģionālās stratēģijas par pārobežu stratēģijām, atbalstīt transportu, uzlabot piekļuvi informācijai, attiecīgi aizsargāt vidi, dabas resursus, integrēt perifēros reģionus. Un tāpēc būtu ļoti labi, ja mēs varētu izvērtēt jau eksistējušās programmas, arī rezultātus, un pamatojoties uz šīs analīzes rezultātu, mēs izstrādājam jaunu stratēģiju mums vajadzētu iekļaut arī transatlantijas saikne šajā stratēģijā. Mēs atrodamies Eiroatlantijas telpā, mums arī pāri okeānam ir vienādas vērtības. Un pāri dīķim arī mēs gribam, lai notiek brīva preču un pakalpojumu kustība. Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām valstīm ir savstarpēji papildinošas politikas, kas bieži netiek koordinēts. Tāpēc mums ir jāizveido labvēlīga augsne transatlantiskajai sadarbībai, te ir jākļūst par kopienas politiku, lai labāk koordinētu arī mūsu darbus Atlantijas okeānā. Mums ir nepieciešama ļoti ambicioza darba kārtība. Mēs nedrīkstam aprošoties tikai ar brīvprātīgiem pasākumiem. Paldies! Tālāk Svensons skundze. Tak, herr talman! När det gäller Atlantregionen är det två... Paldies, priekšsēdētāja kungs! Kad mēs runājam par Atlantijas e, reģionu, tad ir divas svarīgas e, lietas. Vispirms e, runa ir par ekoloģisko komponentu un ilgtspēju. No otras puses mums ir jāvaicā, ko dara Eiropas Savienība, gadījumā, ja Maroka neievēro priekšrakstus. Mums ir eh, zvejniecības nolīgumi, un situācija ir tāda, ka Eiropas Savienības eh, jom, eh, reģionā netiek iet, ievēroti 70% priekšrakstu. Mēs sakam, ka mēs esam vispagātākie, bet 70% mūsu zivju mēs ievedam. Tas atstāja iespēju arī uz nabadzīgajām valstīm jo tām ir pa, pašām mazākas eh, pieejas proteīnām, kuras zivis satura. Otrs jautājums ir, kas notiks tādā gadījumā, ja Eiropas Savienība nepagarinātu līgumu ar Maroku. Eh, tas ir svarīgi arī saistībā ar Atlantijas tēmu Marokā ir Rietum-Sahāras problēma, un tas, protams, kā atstāja iespaidu uz iedzīvotājumiem. Kas notiks ar šī reģiona zivsaimniecības resursiem? Atlantijas stratēģijā mums par to ir jārunā. Mums ir jārunā par ilgtspēju, jāsaka par to, kas ir prioritāte. Minētāja stratēģija ir jāņem vērā, ka e, mums ir jāievēro tautu tiesības. Klārka kungs, par teritoriālo dimensiju mēs runājam. Šeit mēs atcaucamies uz dažādām citām politikām, arī zivsaimniecības politiku, kas ir pilnīgi izgāzusies. Mēs nelegāli izmešana e, mums vajadzētu to aizliegt, nekādā veidā nevarētu to regulēt. Arī, Eiro, arī apvienotā karalists neregulē savus zivju krājumus, un citas valsts arī ir sagrāvušas savus eh, zivsaimniecības. Es nezinu, uh, vai ir kāda valsts, kas gribētu atbalstīt šo Ziemeļjūrā, viss ir sagrauts, ir nepieciešama daudz vairāk strādāt ar teritorijām. Manā reģionā e, zvejnieki ir nodarbojušies ar šo e, nodarbi jau gadu gadsimtu garumā, un tagad viss e, tiek pakļauts apdraudējumam. Un mēs zinām, ka, ka jāsargā arī vīde, ka šeit ir atsevišķi kontinentālā šelfa elementi, kur vairojas ļoti svarīgas sugas, bez kuras nevar nodrošināt visu tālāko uh, ķēdi. Tajā pat laikā mēs cenšamies aizsargāt šo teritoriju, un tad nāk Nīderlandes kuģis, kas ņem granti vai izgāž granti tur ārā. Cik daudz tas ietekmēs negatīvi šo jūras dībenu, cik ilgi mēs liksim mūsu zvejniekiem gaidīt un skatīties, kamēr kāds cits attiecīgi sa samazina viņu la zvejas laukus. Paldies, Molcēta kungs, tagad. Priekšsēdētāja kungs Atlantijas reģions no ekonomiskā viedokļa un arī ekoloģi, ekoloģiskā viedokļa Eiropā ļoti nozīmīgs, to mēs zinām. Runājot par ekoloģiju, mēs zinām, ka golfas traume būtiski ietekmē Eiropas klimatu. E, cik tālu golfas traumas sistēma ir izmainījusies pagājušos gadu desmitos un kas notiks nākotnē, par to eksperti vēl strīdas. E, tāpat jānogaida, kas e, notiks ar Ķīnas un Kolumbijas plāniem iz, iz, ierīkot eh, dzelzceļu starp Latīņu Amerikas, Atlantijas piekrastu un klusā okeāna piekrasti patiešām īstenos. Ja 20% Ķīnas eh, preču tiks izvesti caur Panamas kanālu, eh, tas noteikti atstās savu ietekmi arī uz Eiropas Savienības Latīņu Amerikas stratēģiju. Protams, ka nozīmīgs Atlantijas jautājums ir ņemot vērā bēgļu Eh, straumes un cilvēku tirzniecības organizācijas, eh, kad 2005. Eh, gadā tika izmantotas arī Kanāras Sirijas salas nākamajos mēnešos varētu būt situācija, ka desmit tūkstoši bēgļu, kas nonākuši Eiropas kastro, eh, krastos, ir tīrais sīkums ar to, kas mūs vēl sagaida. Tāpēc būtu varbūt labi, ja Eiropas Savienība kļūtu aktīva Āfrikā, Vidusjūras piekrastē un arī Atlantijas reģionā. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Milen Monkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es esmu gandarīts par komisijas paziņojumu par Atlantijas stratēģiju. Šaim reģionam ir divas e, būtiskas e, lietas - tātad e, perifērais raksturs un maritīmā dimensija ir ļoti svarīga, eh, tāpēc arī zivsaimniecības, vidas politikas un energostratēģija un turisms eh, ir visas nozīmīgas un iesaistītas tēmas, ir īpaši jau satiksme eh, ņemot vērā šo te perifēro raksturu un Atlantijas reģiona īpatnības. Tātad jūras autostrādes un satiksmes tīkli e, ir tēmas, kura ir ļoti nozīmīga. Galīcijā tas arī ir tīpaši svarīgi, tīpaši ātrgaitas e, sasaistē ar Portugālais ziemeļiem. E, treškārt, stratēģija nedrīkst koncentrēties uz jūras jautājumiem vien, bet gan tā ir jābūt teritoriālai dimensijai, ņemot vērā teritoriālos un sociālos sociālās eh, kohēzijas mērķus mums ir jāizkristalizē arī fakts, ka Atlantijas reģions ir jāpiesaista 2020 uh, eh, kontekstam un arī nākamai finanšu perspektīvai. Jāņem vērā ir arī, uh, kāda ir eksistējošā uh, administratīvā struktūra un tā, tad, tas, kas saistās ar Galīciju un tāpat arī e, Portugāles ziemeļu jautājumus un, e, ka, un e, iniciatīvas e, Eiropas sadarbībai Portugālē manuprāt, ir svarīgi, lai komisija e, turpinātu sadarbību ar šo reģionu, izstrādājot un īstenojot stratēģiju. Paldies, Kriljē, kundze, vienu minūti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 Dargie kolēģi, komisārs Kundze, es um, atbalstu šo Eiropas stratēģiju. Tiešām mums ir nepieciešama tāda kopīga pieeja šim jautājumam, ņemot vērā katra baseina specifiku. Mums ir jāņem vērā visa problemātika. Tīpaši gribētu vērst jūsu uzmanību uz Lamanša specifiku. Šeit arī šajā stratēģijā jāņem vērā šī teritorija. Šeit tas ir ļoti strateģiski osta Eiropas Savienībā. Tas sasaist arī jūras. 20 60% no visu attiecīgā tonāžas kuģu katru dienu iet cauri Lamanšam. Šeit ir dažādi kuģi, gan zvejas kuģi, gan turisma kuģi. Un eh, šeit ir arī veid, jūras mm, veidzirnavas, kas, eh, kur mēs varam izmantot arī šo enerģijas avotu. Tāpēc eh, noteikti jāņem vērā visi šie aspekti un jāņem vērā, tad, kad mēs strādājam pie šīs stratēģijas, arī šī finansiālā bāze būtu būtu jāapsver, un e, tāpēc es gaidu e, komisārs kundze jums atbildi, ko dzirdēsim šodien. Paldies, saka priekšsādātājs. Gal Galager kungs tālāk. Paldies, paldies priekšsādātāji, paldies komisārs kundze. Es gribētu paust atbalstu visam, kas ticis darīts Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu integrētu stratēģiju Atlantijas okeāna reģionam. Ir piecas Eiropas Savienības dalībvalsts, kurām ir krasti pie Atlantijas okeāna. Bet papildus, turklāt ir ekonomiski un arī vides ziņā, jāsaka, šis reģions ir ārkārtīgi svarīgs arī pārējām dalību valstīm. Gan Islanda, gan Fēru salas, gan visiem šiem citām salām ir jābūt iekļautām kopējā stratēģijā, un šai stratēģijai būtu jābūt vērstai uz ekonomiskas attīstības veicināšanu salās un piekrastēs. Jāsaka, tā ir pasaulē viena no bagātākajām, bet tāpat laikā vismaz attīstītākajām teritorijām. Uh, Tiek lēsts, ka līdz 2050. gadam 50% Eiropas elektrības, piemēram, varētu tikt nodrošināta tieši šādiem vēja ģeneratoriem, kas atrastos Atlantijas okeāna piekrastē. Tāpat arī turisms, izklaides iespējas, tas ir būtisks ekonomisks ieguldījums, kas varētu tikt nodrošināts attīstot šos piekrastes reģionus. Te ir milzīgs potenciāls, ko vēl varētu izvērst. Turklāt varētu visas šīs strateģiski izvietotās mazās ostiņas piekrastē arī tālāk sasaistīt un attīstīt. Kuģniecības uh, sektors, uh, zvejniecība, akvakultūras, arī tur visur ir vajadzīga pamatīgāka sadarbība uh, starp tām dalību valstīm, kas atrodas Atlantijas okeāna piekrastē. Turklāt šai stratēģijā pilnīgi noteikti uh, jā, jāskatās kontekstā ar kopējo zvejniecības politiku, jo tieši šai reģionā ir viena no produktīvākajām e, zivju krājuma iegūšanas vietām. Turklāt notiek arī dažādi veidi zivju nārstošanas un tā tālāk. Dalībvalstu sadarbība attiecībā uz kuģniecības drošību un uzraudzību arī ir uzlabojusies pēdējos gados. Tas ir lieliski. Un ņemot vērā, cik liela ir šī telpa, ir vajadzīga integrēta pieeja, kas nodrošinātu labāku, efektīvāku darbību visā, ko veic dalībvalsts. Un beidzot, priekšsādātāji, šis solis ļaus nodrošināt arī spēju rēģēt uz dažādu veidu negadījumiem, negadījumiem jūrā, kas, jāsaka, līdz šim nezina nekāds geogrāfisks robežas un ierobežojums. Un tāpat laikā arī mēs mēs varēsim tādā veidā cīnīties par cilvēku tirzniecību un kontrabandu. Tālāk Černiecki kungs lūdzu. Paldies priekšādātāji, dāmas un kungi. Parlamenta rezolūcija par Atlantijas okeāna reģionu un tā stratēģiju ir vēl viens solis uz priekšu, lai parādītu, ka Eiropai ir vajadzīgs vajadzīgs skatīties uz visu šo jautājumu no citas puses. Mēs esam runu dzirdējām jau šeit tik pieminēta Baltijas jūras stratēģija, Donavas stratēģija, ko šobrīd ļoti aktīvi jāsaka izmanto Ungārijas rotējošā prezidentūra. Uh, Un nu ir pienācis laiks pievērsties arī Atlantijas okeāna reģionam. Un šeit mēs runājam par piecām Eiropas Savienības dalību valstīm. Bet tai pašā laikā tas ir svarīga, svarīgs arī pārējām dalību valstīm. Ne tikai šīm piecām. Jo jo mēs nevaram skatīties uz šo reģionu vienīgi kā vienīgi iespēju palielināt ieņēmumus šais piecās dalību valstīs. Nē. Mēs vienkārši runājam par labāku līdzekļu sadalījumu. Tālāk Rosbachs kundze vienu minūti. Tak, formand, tak, fru komisār. Jeg vil gerne spørge kommissionen om... Liels paldies, priekšsādātāji. Es gribēju vaicāt komisārs kundzei, vai eh, kas konkrēti tiks minēts stratēģijā, lai aizsargātu vidi? Tam jābūt ļoti svarīgam elementam šai stratēģijai. Vai esat tajā pievērsusies, piemēram, profilaksei un uh, aizsardzībai. Teiksim, lūk, tieši runājam par plastikas, plastmas atkritumiem Ziemeļjūrā. Vai jūs esat paredzējis pievērsties arī nelegālajai zvejai, kas mm, bieži vien, mm, nu, ļoti bieži no, norisinās un turklāt arī likt šis naftas ieguvs platformas. Uh, jāsaka, visām šīm lietām ir ietekme uz piesārņojumu. Tas veicina piesārņojumu Ziemeļatlantijas okeānā. Ir jā, jāskatās arī, kāda ir gan nu, plusi, gan mīnus, un tie visi šajā stratēģijā jāizsver. Mums ir vajadzīgi tādi pasākumi, kas ļautu samazināt jūrā atpakaļ izmestos zivju daudzumus un tādā veidā aizsargāt jūru kopumā. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs, Teksējas kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji. Komisārs kundz, godātie kolēģi. Lisabonas līgumā ir ierakstīts teritoriāls kohēzijas princips Eiropas Savienībā, un jāsaka, tam ir ļoti liela ietekme uz uh, reģionālo politiku, sociālo dimensiju. Un tāpēc mums ir jāatjauno šīs reģionālās stratēģijas atkal no jauna. Lai tas norisinātos veiksmīgi, mums jāņem vēlā, vērā realitāte, jāņem vērā reģiona īpašā īpašā specifika un atsevišķās eh, tām vienraksturīgās problēmas. Atlantijas okeāna reģions tāpat ir ļoti īpašs un specifisks. Kā rezultātā mums ir jāstrādā ļoti ambicioza stratēģija. Tas ir ļoti attāls reģions. Daļu no tā patreizēm grūti sasniegt, nav iespējams šī eh, komunikācija, ir arī ļoti delikāta, riskam pakļauta vide. Uh, ir ļoti aktīva, aktīva kuģniecība norisinās šajā reģionā, tāpat tiek iegūt enerģija, un tas viss ir raksturīgs tieši konkrēti Atlantijas eh, okeāna reģionam. Un tāpēc Eiropas Savienībai pilnīgi noteikti šeit ir liela loma spēlēm, jo tieši tai piedara lielākā ekonomikas eh, zona šajā jomā. Un šai stratēģijai būtu jābūt balstītai ne tik vien uz kuģniecības aspektiem, bet arī uz atsevišķiem ar zemi saistītiem, sauzem saistītiem aspektiem, jāveido sinerģijas ar dažādu veidu sektoru politikām. Un šai stratēģijā būtu, iesaista, būtu jāiesaista arī galēji attālie reģioni, nu, piemēram, Madeira, Azoras salas, Kanārijas salas jānodrošina labāka saikne starp visiem šiem reģioniem piekļuva. Tādā veidā mēs nodrošināsim ne tik vien labāku izaugsmu šajos reģionos, bet tāpat laikā mēs veicināsim mūsu iekšējā tirgus mērķus. Tātad mums ir vajadzīga daudz līmeņa iekšējā pārvaldība. Šīs stratēģijas ietvaros ir jāiztaista gan reģionālās, gan vietējās pašvaldības un varas iestādes, sākot jau no pašas diagnostikas un līdz arī beidzot īstenošanas pasākumiem. Paldies, es neredzu šeit Lēničaka kungu zālē. Līdz ar to tālāk došu vārdu Maners kundzei. Arvoisa puhemies, arvoisa... Paldies priekšsēdētā kungs. Komisārs kundze. Pirmām kārtām gribēju teikt paldies Kadaka kungam par šo lielisko iniciatīvu, sagatavojot mutisko jautājumu Un runājot tieši par Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz Atlantijas okeāna reģionu, manuprāt, šāda stratēģija pilnīgi noteikti ir vajadzīga. Tas ir izrietējis no visu runāt, iepriekšējo runātāju teiktā. Te runājam par tādu īpašu Eiropas Savienības reģionu. Un te iesaistīta gan zivsaimniecība, gan transporta sektors, un visi šie aspekti ir jārisina vienotas kopējas integrētas stratēģijas ietvaros. Tas var būt kā tāds liels kopsaucējs dažādiem sadarbības aspektiem. Reģionālā sadarbība vienmēr saņēmusi atbalstu. Jau kopš 990. gada tas notiek kohēzijas fonda darbības ietvaros. ir bijušas tik izstrādāts ļoti dažādas stratēģijas jau Zviedrijas prezidentūras laikā, un es pietiešām ceru, ka tās gūs tālāku atbalstu, tās stiprinās pārobežu sadarbību nākotnē, jo enerģētikas, transporta, komerc darbības jomas sadarbības aspekti pilnīgi noteikti var gūt būtisku guvumu no šādas kopējas sinerģijas meklējumiem arī šai stratēģijai tie, tieši tāpat kā visām citām stratēģijām ir jāpamatojas jau uz pašreiz notiekošo, uz pašreiz pieejamiem resursiem. Nav vajadzīgs izstrādāt jaunas struktūras, veidot jaunas institūcijas arī šīs stratēģijas uh, ietvaros. Visi tie reģioni un ieinteresētās puses, kam svarīgs šis jautājums, ir jāņem vērā tajā brīdī, kad tiek izstrādāts stratēģijas iespējas. Paldies tālāk, Kelī, kungs, lūdzu, pusotru minūtu. Liels paldies priekšsādātāji! Priecājos, ka var runāt par šo tik ārkārtīgi svarīgo jautājumu. Pats nāk no piekrastes eh, reģiona, no vēlēšana apgabala, un tāpēc šī stratēģija, Atlantijas okeāna stratēģija, jāsaka, šobrīd ir pašā, mazā, pašā jaunākajā attīstības posmā, un tā ir milzīgs potenciāls Un te runājam ne tikai par kurniecību, bet arī par teritoriālo aspektu, tieši tāpat kā mans kolēģis Milan Monkungs jau pieminēja. Gribu pievērsties diviem punktiem. Par tu, gribu runāt par turismu potenciālu un enerģētiku. 70% īrijas turisma ir balstīts tieši uz piekrasts reģioniem, un es domāju, ka vajadzētu līdz 2020. gada laikam eh, noteikti šī mērķa vēl tālāk pieauguši. Atvērs, tas bija 7%, un tālāk tam to vajadzētu dubultot arī visās piekrasts valstīs. Tas īpaši svarīgi jauniešiem, Te ir virkne darbību, kas līdz ar to var attīstīties, eh, var darba vietas rasties. Gan es runāju par niršanas iespējām, eh, sporta zvejniecību, vaļu vērošanu, sērfingu. Un jāsaka, visas šīs turisma aspekts varētu kopējā ies, pieejā iestrādāt, varētu veidot attiecīgu mārketingu, izstrādāt licenču piešķiršanas sistēmu, samazināt birokrātiju. Kas attiecas uz enerģētikas jomu, 2050. gadā mums būs vajadzīgs daudz vairāk atjaunīgo enerģijas resursu. Mēs esam redzējuši pēdējās nedēļās vien, cik ļoti svārstīgas ir cenas, kas balstītas uz naftu un, eh, un eh, lieliem piegādātājiem. Jāsaka, tāpēc, manuprāt, šim reģionam ir milzīgi iespēja piedāvāt mums enerģiju laika gaitā, attīstot tālāk jaunās tehnoloģijas. Un domāju, ka šis potenciāls ar vienu pieaugs. Paldies, Alves kungs, tālāk uz vienu minūti minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eiropas eh, Savienībai, kā pasaules spēlētājiem, ir svarīgi izstrādāt Atlantijas stratēģiju. Eh, tādā veidā būtu iespējams attīstīt visu šīs privileģētās zonas potenciālu. Eh, Tas ir reģions, kurš robežojas ar citiem nozīmīgiem reģioniem - Āfriku, Dienvidameriku, Ziemeļameriku. Atlantijas e, okeāna reģiona stratēģija tikai tad varēs attīstīties visā savā krāšņumā, ja tā būs e, koncentrēta ne tikai uz šo reģionu, bet arī uz visu Eiropas Savienību. Mums ir jānosprauž ietvars, kas nodar, nodrošina labu apsaimniekošanas modeli. Mm, te ir runa par pieeju, kas nekoncentrējas uz perifēriju vien, bet kas ir veidota globālā mērogā. Uh, Tādā stratēģijā piedalās dalībvalstis un reģionu. Tādā stratēģijā ir nepieciešams novatoriski risinājumi eh, vidas draudzības tehnikas eh, atjaunojamās enerģijas no okeāna viļņiem, veselības un eh, augstās tehnoloģijas produktu. Paldies, un tagad ir Kaven Peres kundze, lūdzu, vienu minūtu. Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, mēs e, pat labāk atrodamies būtiskā fāzē, runājot par kohēzijas politiku. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā runa ir ne tikai par ekonomikas un sociālajiem aspektiem, bet arī par teritoriālajiem aspektiem. E, teritoriālā kohēzija saistās ar harmonijas attīstību un rūpēm e, par iedzīvotāju iespējām optimāli izmantot iespējas. Lai to sasniegt, ir nepieciešams progress sadarbībās jomā starp Eiropas Savienības reģioniem, kam ir jā, tie paši izaicinājumi un tās pašas problēmas. Tas ir arī galvenais Atlantijas okeāna reģiona stratēģijas mērķis. Mēs gribam kopā pieveikt izaicinājumus. Protams, svarīga ir maritīmā pētniecība un kontrole, vide, vides un ekonomikas politikas izaicinājumi. Lai mērķi sasniegtu, ir nepieciešams pievērsties fokusētai stratēģijai uz 2020 pamatiem, kā arī Eiropas Savienības politikai pēc 2013. gada. Īpaši tas attiecas uz reģionālo un jūras politiku ir absolūti nepieciešams, lai stratēģija balstītos uz Mm, valdību rīkoja rīcību vairākos līmeņos. Reģionālās un vietējās iestādes tām ir jāsadarbojas vairāk, tāpat kā Eiropas Savienības dalību valstīm, kā arī attiecīgās pilsoniskās sabiedrības un privātās uzņēmējdarbības darbas daļas. Paldies! Un tagad brīvais mikrofons vispirms pat Neverskundze. Vienu minūte. Obrigada, senhor presidente. Senhor... Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze. Eiropas Savienības eh, stratēģija Atlantijas reģionam eh, saistās ar būtisku mērķi integrēt Eiropas jūras un okeānus ņemot vērā tās specifiskās īpatnības. Starpkontinentu dimensija, daudzpusīga, dažādās jūras, fakts, ka Atlantija ir dziļš okeāns un uh, Atlantijas pārējās īpatnības Tad vēl tās ciešā sasaistē ar dalību valstīm attaisno nepieciešamību atrast īpašu pieeju. Atlantija savieno Eiropu, Āfriku un Ameriku. Atlantija palīdz radīt jaunas iespējas ekoloģiskās sistēmas aizsardzībai, klimata izmaiņu pētniecībai, pārtikas produktu izpē, piegādēju un energotēmai. Atlantijas eh, okeāna dibenā ir vislielākie pagātība eh, derīgie izrakteņi. Domāju, ka ir nepieciešams piesaistīt pētniecību un attīstību šajā stratēģijā, kā arī novatoriskus risinājumus, lai nodrošinātu ilgspējīgu resursu apsaimniekošanu. Tāpat nepieciešama kontrole. Un tagad Smisa kungs. One minute. Priekšsēdētāji, paldies. Šķiet, ka visas puses ir diezgan viensprāts par to, ka ir nepieciešams attīstīt šo stratēģiju. Skaidrs, ka mēs varam panākt vairāk, ja mēs veicināsim sadarbību starp dažādiem reģioniem, valstīm Atlantijas reģionā. Bet no otras puses mums ir arī prioritizēšanas slimība. Ja mēs gribam sasniegt 300 miljonu mērķi, tad mēs varam panākt arī neko. Es tomēr gribētu pasītot divas prioritātes, kur ir kaut kas, ko mēs kur mēs varētu panākt visi kopā. Astotajā punktā ir atsauce uz atjaunojumiem energoresursiem. Es esmu no Skotijas, es zinu, ka šeit ir milzīgi, milzīgas iespējas arī reģionāla attīstības sakara. No 9. līdz 11. punktam ir atsauce uz jūras transportu, kam arī ir milzīga ietekme gan uz vidi, gan uz ekonomiku. Priekšsēdētāji, es ļoti ceru, ka komisija būs fokusētāka, ka varēs no visiem mērķiem izdalīt arī to svarīgākos. Paldies, Valensa kungs. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze. Es gribētu izteikt savu atbalstu eh, eh, tāda veida jūras politikai un eh, Atlantijas reģionam, kā tas tiek jau mums ieteikts. Atlantijas okeāna reģionam ir liels potenciāls jūras transporta attīstībai, kā arī zvejniecībai, enerģijai un zinātnē. Te ir patiešām lielas iespējas kopīgi izmantot šo reģionu, bet tas ir jādara saprātīgi. Ir jāsaprot, ka mūsu kopienas loma ir ļoti svarīga. Mums ir jāaizsargā Atlantijas okeāna ekoloģiskās sistēmas. Eh, koncentrācija uz Atlantiju ir mūsu dabiska attīstība. Jūras transporta attīstība ir nepieciešama. Tā prasa labāku stratēģiju Atlantijas reģiona attīstībai, eh, ieskaitot šī okeāna ostu struktūru. Jo būtībā tas eh, ir ļoti nozīmīgs Eiropas Savienībai. Sanchez Smith tālāk. Mr. Sanchez Smith, you have the floor. Merci, monsieur le président. Madame... Paldies, priekšsētāji komisārs kundze, dargie kolēģi. Makroreģionālā stratēģija jau sākās 2005. gadā ar Baltijas jūras stratēģiju. Šī stratēģija ir ļoti tuvu šim parlamentam, un tāpēc es esmu ļoti priecīga šodien atzīmēt kolēģa Kadeka teikto, ka mēs esam sākuši tātad arī Atlantijas virzienā. Mums ir nepieciešams veidot koordināciju, sinerģiju, mums ir nepieciešams e, integrētu pieeju atbalstīt, lai mēs varētu teritoriālu attīstību makro uh, reģionālā līmenī virzīt. Šeit Šeit gribētu atsaukties uz trešo mērķu kohēzijas politikā. Šeit ir nepieciešama transnacionāla politika, ir nepieciešams koordinēt un attiecīgi arī vadīt projekts. Valstīm ir jāstrādā pie operatīvām programmām, ir arī jācenšas strādāt visiem kopā, bet bez politiskās gribas šīs stratēģijas, diemžēl, paliks par uh, mirušu burtu. Tāpēc ir nepieciešams domāt par to, kā iesaistīt teritorijas, kā strādāt pāri robežām. Paldies! Damanākī kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Šī diskusija patiešām bija ļoti interesanta. E, tā parādīja, ka šai institūcijai direktīvai tiešām būs panākumi. Man ir trīs domas, ko gribu pasvītrot eh, attiecībā uz mūsu jūras stratēģiju. Mūsu jūras stratēģijā mēs varam iekļaut dažādas sektors, perspektīvas, rīcības, eh, kur mēs liksim fokusu. Mēs eh, centīsimies veidot saikni starp dažādiem sektoriem. Mums ir vieta, atlantiskā vieta, tur mums ir zvēja, ir nepieciešama vides aizsardzība, turisms, transports, akvakultūra, enerģētika, zinātne. Un mums ir nepieciešams veidot šīs uh, saiknes vai kopsakarības starp visām šīm dažādajām nozerēm, lai nekur nerastos interešu konflikts. Tāpēc jūras teritorijas plānošana būs ļoti svarīgs instruments arī jūras uzraudzība. Zināšanas par jūru būs vēl viens svarīgs instruments mūsu rokās. Lūk, tas ir mūsu mērķis. Mēs negribam veidot jaunas struktūras. Šeit es pilnībā piekrītu ka, tam, ka jaunas struktūras nav vajadzīgas. Kas mums ir nepieciešams? Mums ir jāsasaista kopā tās struktūras, kas mums jau ir. Tas arī viss kā saistīt visu kopā, kā sasaistīt eksistējošos struktūras, lai panāktu labāku rezultātu. Tas ir pirmais. Otrais. Tas ir eh, sakarā ar jūsu komentāriem par um, teritoriālo kohēziju. Šeit es gribētu jums atgādināt, ka, lai būtu makro reģionu politika, mums ir nepieciešams priekšlikums no padoms eh, komisijai. Uh, Uz šo brīdi mums ir priekšlikums izstrādāt tikai jūras stratēģiju. Šis lēmums tika pieņemts pagājušā gada jūnijā. Un tagad mums ir pilnvarojums strādāt ar jūras stratēģiju. Pie tās mēs arī strādājam un ļoti ceram, ka tādā veidā strādājot, mēs varēsim arī piedāvāt šādu makro reģionu pieeju. Trešā doma - ir nepieciešams atbalstīt starptautisku pieeju. Šeit es piekrītu pilnīgi visiem, kas par to runāja, ka jā, mums ir nepieciešama uh, darbības koordinēšana ar mūsu kaimiņiem, kas atrodas abās uh, Atlantijas malās. Mums ir jāveido diskusijas, jācenšas uh, izvērtēt vai izveidot vienotas spēles noteikums pilnīgi visiem. Tikai tā mēs gūsim panākums. Vēlreiz gribētu pateikties Kadeka kungam par lielisko institīvu, un es gribētu jums eh, teikt un apsolīt, ka visi jūs ierosinājumi būs arī ņemti vērā. Paldies, komisārs kundze! Eh, tad mums ir viens rezolūcijas priekšlikums. Eh, debata ir beigusies. 11.30 balsosim trešdien par šo rezolūciju. Paldies visiem! Tālāk mums ir nākamais punkts.